presidente. La seduta riprende ora ed io ho il piacere e anche la. Atsākam sēdi pulkstens trijos. Man ir tas prieks eh, paziņot tātad eh, jaunumu, eh, ko es arī minēju vairākās preses aģentūrās. Irānas ārlietu ministrs ir atlicis uz laiku notiesātās sakinē nāvis e, izpildi. Un vairāk stundas vēlāk e, vienprātībā arī mēs paudām savu viedokli par šo e, jautājumu. Šis ir ārkārtīgi liels prieks Mums ir jāizskata arī eh, šis process, un Eiropas parlamentam būs jārēģē pēc iespējas eh, ātrāk, jādara savs darbs, kā uh, parlaments to ir darījis arī iepriekš, lai aizsargātu cilvēku tiesības visur pasaulē. Un tagad sāksim šīs dienas kā, uh, darbu. Vakardienas sanāksmes protokoli, uh, apstiprinātie teksti ir izdalīti, vai ir kādi iebildumi komentāri par to? Acīm redzot, komentāru nav. Ehm, tādējādi eh, protokols ir apstiprināts. Un tagad, un tagad pārējām pie eh, mutiskā jautājuma. Ieroču eksports. Eh, Krišāns Kariņš, lūdzu, divas minūtes. Godājamais priekšsēdētāji kungs, godājamais ministra kungs jūs jautājumu esat saņēmuši šodien es runāšu par jautājumu būtību. 200 metru garš helikoptera bāzes kuģis ar iespēju vienlaikus uzņemt 16 smagos helikopterus, 40 tankus, 900 karavīrus, krastā izsēdināšanas laivas un kas ir aprīkots ar kara slimnīcu. Četrus šādus agresīvus kara kuģus Francija vēlas pārdot Krievijai bez konsultācijām ar pārējām eiropas savienības dalībvalstīm. es atgādinu ka pirms pusotra gada krievija uzbruka savai kaimiņvalstij grūzijai un joprojām nepilda francijas prezidenta panākto pamiervienošanos. krievija arī pērnā gada rudenī veica kara apmācības pie igaunijas robežas baltijas valstu ieņemšanai. es jums visiem vēlos uzdot vienu jautājumu kas ir eiropas savienība un kāpēc tā mums ir vajadzīga? pavasarī kad finanšu krīze ļoti smagi skāra grieķiju eiropai bija izvēle palīdzēt vai ļaut grieķijai grimt. izrādot solidaritāti eiropas valstis izlēma grieķijai palīdzēt jo bija kopīga dalībvalstu izpratne par to ka pasliktinoties finanšu situācijai grieķijai tā pasliktināsies arī citās eiropas savienības dalībvalstīs. ārējās drošības joma nav nekāds izņēmums. arī šajā jomā Eh, līgumos esam apņēmušies rīkoties solidāri. daudzām eiropas savienības dalībvalstīm ir nopietnas bažas par to kur un kādiem mērķiem krievija izvietot un izmanto šādus agresīvus kara kuģus. darba vietas francijā ir svarīgas taču tās nevar radīt uz citu eiropas savienības dalībvalstu drošības rēķina. kolēģi es aicinu nepieļaut jebkādu bruņojumu pārdošanu trešajām valstīm kamēr jautājums vispirms nav apspriests padomē un ir pilna pārliecība ka šāds darījums uzlabotu nevis pasliktinātu drošības situāciju visā eiropas savienībā. paldies par uzmanību! Grazie, Liels paldies Kāriņa kungām un tagad uh, vārds uh, uh, padomas pārstāvim Častelkungam lūdzu. Godātais priekšsēdētāji, dāmas un kungi deputāti. Es varu tikai priecāties par iespēju, kaut mums ir šo pēcpusdienu, lai mēs varētu runāt par ieroču eksportu jautājumu. Eh, augstā pārstāva Aštonas kundze šodien gan nevarēja piedalīties šajā sanāksmē, tā lūdza prezidentūru to aizstāt, un tādējādi arī centīšos sniegt atbildes uz vairākiem mums uzdotiem jautājumiem par šo jautājumu. Kā jūs zinat, jau vairākus gadus Eiropas Savienība uh, spēlē vieno svarīgākajām lomām attiecībā uz ieroču eksportu kontroli gan uh, nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Mūsu mērķis ļoti konkrēts, mēs negribam uh, pieļaut uh, ieroču eksportu, kas varētu veicināt uh, iekšēji saspīlējums vai starptautisks nemieris. Desmit gadus atpakaļ padomna pieņēma Eiropas Savienības uzvedības kodeksu attiecībā uz ieroču eksportu, kur ir noteikti vairāk kritēriju uh, attiecībā uz konvencionālo ieroču eksportu. Šo kodu 2008. gadā aizstāja kopīgā nostāja, kur ir iekļaut jauni elementi, tātad Eiropas Savienība uh, kontrolē arī pasaules līmenī visplašākā un konkrētākā veidā šo ieroču ekspertu arī eh, iekopējās nostāja juridiski saistoša. Tā garantē, ka dalība valstis atbildīgi un pārskatāmi veic ieroču eksports. Kopīgās eh, nostājas mērķis, mērķis ir koordinēt nacionālo um, ieroču eksporta kontrols politiku, koordināciju, arī izveidojot informācijas un konsultācijas mehānismi. Atbilstīgi šim mehānismam, tad, kad dalība valsts eh, vēlas piešķirt kādu atļauju ieroču eksportam, identiskai transakcijai, Eh, kāda iepriekš ir kādā citā dalība valstī bijusi tikus, tikusi noraidīta, tad dalība valstī ir eh, jākonsultējas ar šo dalību valstu un jāinformē arī pārējās dalību valstis, jo dalību valsts, kuras sniedz atļauju tādai transakcijai, kuru norādīja citas dalību valsts, attiecīgai dalību valstī ir eh, visu dalību valstu priekšā jāpamato savus lēmums atbildot uz šo jautājumu par konsultācijām. Situācija ļoti skaidra, kopīgā nostāja pārēdz konsultācijas diskusijas, sistemātiskas konsultācijas, protams, tikai un vienīgi tādā gadījumā, kad identiska transakcija iepriekš ja ir tikusi noraidīta, tā tātad nav bijusi piešķirta atļauja, un dalību valstu delegācijas atbilstīgajā padomas eh, atbildīgajās institūcijās arī regulāri apmainās ar informāciju par ieroču kontroli un arī par tās augtiem jūtīgajiem eksporta galamērķiem. Dalībvalsts bieži vien arī uh, jautā informāciju citām dalībvalstīm par šādiem delikātiem vai jūtīgiem eksporti, ieroču eksportiem, par kuriem varētu būt šaubas. Mēs regulāri apmainamies ar šādu veidu informāciju, un tas ir arī mūsu ieroču eksporta kontrolas sistēmas centrā. 2009. gadā konsultācijas dalībvalstu vidū uh, notika apmēram par 14 uh, trešajām valstīm, kuras bija eksporta gala mērķis, dalība valstis sniedz informāciju elementus par uh, šīm transakcijām, kura rezultātā vai nu atļaujas tika piešķirtas, vai arī noraidītas attiecībā uz ieroču eksportu uz šīm valstīm. Lūk, priekšsētāja kungs, tas, kādā veidā mēs strādājam ar informāciju, kā kontrolējam ieroču eksportu. Un kā mēs sadarbojamies arī dalību valstu starpā, lai varētu uh, paskaidrot, kādā veidā mēs atļaujam ieroču eksportu. Un man būs arī liels prieks uh, atbildēt uz kādu citu punktu, mm, ja jums radīsies jautājumi diskusijās šo pēcpusdienu. Liels paldies Astelkungam. Tagad vārds tiek dots uh, divās minūtes Broka kungam lūdzu. Bet šķiet, ka Broka kungs nav zālē. Tādā gadījumā vārds tiek dots Gualtierī. Kungam divas minūtes lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka mēs runājam par Eiropas Savienības um, aizsardzības bāzi, un tas ir ļoti svarīgs pamats kopīgās aizsardzības politikas veidošanai. Tas paredz arī to, ka mums ir nepieciešama koordināta pieeja, lai mēs varētu veicināt Eiropas Savienības aizsardzības industrijas konkurētspēju, vienlaikus nodrošinot to, ka tā, tās attīstība ir saskaņā ar starptautiskiem principiem un starptautiskajām apņemšanām. Tāpēc mums ir eh, īpašs dokuments, kurā ir izstrādāti kritēriji, kas eh, regulē uh, ieroču tirzniecību uz trešajām valstīm. Kā mēs zinām, šajā gadījumā nav īpaša konsultācija mehānisma, kas būtu paredzēts, bet tomēr mums ir vietā atsauce uz to, ka mums nevajadzētu pastiprināt sadarbību šajā jomā kopējās aizsardzības politikas ietvaros vienlaikus gaidot to, ka mūsu likumdošana šajā jomā uzlabosies. Mums būtu nepieciešama stingrāka noteikuma šajā jomā. Mums ir nepieciešama konverģence un sadarbība, kas ir paredzēta 7. pantā, lai tā nepaliktu tikai uz papīra. Mums ir, ir e, jānodrošina tas, lai Eiropas parlaments arī nākotnē tiktu iesaistīts e, šī jautājuma risināšanā. Un jautājums, kur uzdot kolēģi Eiropas parlamentā, nav um, vispārīgs jautājums, tas ir ļoti specifisks. Taču nešķiet, ka eh, Krievijas, eh, ka Francijas karakuģa pārdošana Krievijai būtu pretrunā ar mūsu noteikumiem. Tādējādi tiek nostiprināta Francijas un Krievijas uh, savstarpējā sadarbība aizsardzības jomā, bet, protams, ka šis jautājums būtu pienācīgi jāpārunā arī Eiropas Savienības līmenī. Paldies! Paldies tagad Es pateicos kolēģim par to, ka viņš iekļāvās atvēlētajā laikā, un es redzu, ka Broka, kuks, vien, Broka kungs vienlaiks ir ieradies zālē, un es domāju, ka neviens nevēlēsies palaid garām šo iespēju, un tāpēc došu vārdu Broka kungam. Atvainojiet, priekšstādātāji, es biju kopā ar kādu apmeklētāju grupu, tomēr uh, Man nav nekādu šaubu, ka, š, man nav nekādu šaubu, ka šī auditorija varētu iztikt bez manas balss. Tomēr ļaujiet man izteikt dažus uh, komentārus. Šeit ir runa par Eiropas kompetenci. Mēs uh, valdību un um, konstitucionālā konferencē nevarējām vienoties par to, ka tirzniecība ar ieročiem tiek iekļauta Eiropas uh, kon, uh, kompetencēs. Un, uh, Tātad 2008. Eh, gada padomes eh, lēmums eh, man uzliek par pienākumu par to runāt. Es domāju, ka Eiropas parlamentam vajadzētu par šo tēmu, mm, šo tēmu risināt tālāk. Otrakārt, šādā ietvarā nevajadzētu būt iespējamam, ka dalību valstīm savstarpēji ir tik maz kontaktu, ka atsevišķām dalību valstīm ir sajūta, uh, ka ieroču eksports uh, trešajām valstīm uh, neskar, trešu, uh, neskar citu valstu drošību un situācija mums ir jānonāk pie Eiropeiska vienota risinājuma. Treškārt, es neesmu pārliecināts, ka ciešāka Eiropas eh, sav, Savienības sadarbība arī caur aizsardzības eh, aģentūru rada eh, labumu industrijai, ne tikai izpētē, bet arī plānošanai, rūpniecībai un citām jomām. Mums ir tur jāstrādā kopā. Uh, Proti, ats, individuāla ieroča industrija nozīmē arī neatkarību, un ja mēs uh, to nevaram nodrošināt, tad uh, mēs esam atkarīgi no trešajām valstīm. Tas ir saistīts ar mūsu brīvību, un ne tikai ar ekonomiskajiem aspektiem, bet arī ar politiskajiem. Tie ir jāskata kontekstā. Tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu stiprināt uh, mūsu sadarbību un uh, šī gadījumā mums vajadzētu uh, uztvert Baltijas valstu bažas nopietni. Paldies, Broka kungs! Neviens uh, nav neaizstājams, tomēr uh, jūsu ziņojums šajos jautājumos bija ļoti vērtīgs. Došu vārdu Van Bālena kungam uz divu ar pus minūtēm. Be... Paldies, priekšsēdētājs. Vēlos pateikt pavisam skaidri, jā, lai mēs tik tiešām esam gatavi aizsargāt sevi, citas valsts ir um, gatavas sevi aizstāvēt, un tāpēc um, ieroču eksportam nevajadzētu būt ierobežotam. Taču, tā vismaz uzskata mūsu alda grupa, taču mēs nevaram eh, eksportēt ieročus uz tiem reģioniem, kur notiek kārdarbība un mums būtu zināmā mērā jāierobežo. Un ja ju, mums nav uh, juridiski saistoša režīma attiecībā uz ieroču eksportu, tad tas nozīmē, ka 27 dalībvalstīm nav nekāda kopējā kritērija, un līdz ar to viņas savstarpēji cīnīsies un savstarpēji konkurēs, un konkurēt spēja. Uh, ir reāli šajā jomā. Vienīgais veids, kā mēs varam atrisināt šo jautājumu, ir ieviest saistošu kopējo režīmu, un es te pilnībā atbalstu kolēģi Broku šajā jautājumā. Paldies par uzmanību. Paldies eh, Van Balenkungam. Vārds Tarant kungam uz pusotru minūti. Paldies priekšsēdētāji. Šis ir ļoti svarīgs jautājums, un es pateicos kolēģiem. Uh, par izpratni, par bažām, ar kurām saskara, saskars jau īpaši mans reģions. Eiropas rīcības kodeks, kas šobrīd kopš 2008. gada ir juridiski saistošs dokuments, ir uh, solis pareizajā virzienā, bet tas nav pietiekams, kā jau minēja liberāļu kol kolēģis. Mums ir jāturpina darbs pie uh, pasaules eh, ieroču tirzniecības, jo Eiropas Savienības atbildība ir milzīga. Mēs esam atbildīgi par 1,3 daļu ieroču tirzniecības kopēja apjoma. Ja nostāja ir tāda, ka Krievija ir mūsu strateģiskais partners un mēs varam sadarboties militārijos jautājumos ar Krieviju, tādā gadījumā jautājums, manuprāt, ir loģikas jautājums. Kāpēc mūsu draugam ir nepieciešama uzbrukumu ieroču sistēma? lai uzlabotu situāciju, mēs varētu organizēt, vai tas ir domāts tāpēc, lai nodrošinātu labu pārvaldību Afganistānā? Nē, es domāju, ka nē, tāds nav mērķis. Lai aizsargātu mirgi, minoritāšu tiesības Kirgistānā? Nē. Un jebkurā gadījumā kuģis mistrāli nevar tikt izmantots, jo ar to nevar ierasties šajās te valstīs, kurām nav jūras pieejas. To var izmantot. Uh, um, Melnajā jūrā un ne jau labiem nolūkiem, un tāpat arī astoņās dalībvalstīs, kas atrodas pie Baltijas jūras, un tāpat arī citos gadījumos sākot no. Un, un līdz ar to situācija, kādā atrodas Igaunija, Latvija un citas valstis, tikai pasliktināsies. Es pilnībā piekrītu, ka sadarbība ar strateģisko partneri ir laba lieta, taču ticiet man, ir cits veids, kā mēs varam sadarboties ar Krieviju, Padomājiet par automašīnām, piemēram, arī ar to cīnās Krievijas rūpniecība. Padomājiet arī par, um, teiksim, sadarbību starp ugunsdzēsējiem. Jūs redzējāt, cik grūti klājās Krievijas uh, ugunsdzēsējiem, kad dega platība, kas uh, līdzinās Beļģijas teritorijai. Līdz ar to šis darījums ar Mistrālu ir jāceļ. Paldies! Paldies uh, par jūsu runu. Es uh, lūgtu runātājus ieturēt, uh, pieturēties pie atvēlētā runas laika. Tātad tas nākamais runātājs Van Ordena kungs uz divām minūtēm šis eh, darījums ir ārkārtīgi svarīgs mūsu mm, suverēnajām nācijām, lai ieroču ekspert, eksports notiktu saskaņā ar Eiropas Savienības kopējo nostāju. Protams, ka tā nav lieta, kuru, kuru izšķir ES, un, bet eh, dalība valstis, kas eh, eksportē ieročus, uh, viņām būtu jāņem vērā, lai tik nodrošināts reģionālais miers un stabilitāte. Mums ir jāņem vērā šī jautājuma sensitīvā daba Melnās jūras un Baltijas jūras reģionos, kas attiecās uz Melno jūru, mums jāatcerās konflikts Gruzijā, un mēs redzam, ka arī tur ir vairākas dalība valstis ap Melno jūru, Bulgārija, Turcija, Rumānija, kas ir NATO dalība valstis. Uh, citas ir NATO asociētās valstis un kandidātu valstis. Mēs redzam, ka ir nodibināti labi mehānismi, kas attiecas uz ieroču eksportu, proti tā ir padomes darba grupa par konvencionālo ieroču eksportu, un kas formāli satiekās ik pēc sešām nedēļām Briselē. Tas ir starpvaldību fórums, un tā ir īstā vieta, kur uh, apspriest ieroču dārījumu Strasbūras plenāras sesijas nebūtu īstā vieta, tāpēc atgriezīsimies pie darba. Liels paldies, Van Ordena kungs! Tagad um, došu vārdu Sabīnai Leizinkai um, pusotra minūte. Liels paldies! 2002. gadā Eiropas uh, Savienība ar Lisabonas stratēģiju noteica mērķi līdz 2010. gadam kļūt par pasaules vadošo ekonomiku. Uh, Šis uh, mērķis uh, lielākoties nav sasniegts, tomēr izņēmums ir, piemēram, ieroču eksports. No 2005. gada līdz 2009. gadam uh, Eiropas Savienība ir apsteigusi ASV un kļuvusi par pasaules vadošo bruņojumu eksportētāju. Es uzskatu, ka šī attīstība ir ārkārtīgi apšaubāma. Uh, jo īpaši tāpēc, ka mums nekad nav bijuši tiesiski saistoši noteikumi par eksportu un uh, paredzēta restriktīva ieroča eksporta politika. Tas ir vienkārši tāds gaisa burbulis. Es gribu pavisam skaidri teikt, ka 2008. De gada decembrī uh, tika lemts par kopēju uh, ieroču eksporta politiku, tomēr netika paredzēta sankcija mehānismi. Viens piemērs. Uh, Vācija div, i, vēl ilgi pirms 2008. gada atzina uzvedības kodeksu par uh, saistošu, tomēr Vācija pašlaik ir trešais lielākais pasaules ieroču eksportētājs un piegādā ieročus tādiem nestabiliem reģioniem kā Saudārābijai un Pakistānai. Treškārt, uh, ieroču eksporta nozares uh, bieži vien uh, Eiropas padomē nav caurskatāmas un transparentas. Šeit visiem ir um, jāgādā par to, lai visi ieroču eksporti tiktu reģistrēti un tiem varētu izsakot. Mēs, diemžēl, neredzam šādas centienus nodibināt uh, līdzīgu sistēmu. Kā tad uh, mēs varam runāt par ētisku ieroču eksporta sistēmu? Es uh, vienkārši to apšaubu. Uh, Mēs redzam, ka Eiropas Savienība šobrīd no šādas situācijas ir jūdzēm tālu. Liels paldies! Paldies, uh, Lezingas kundze! Nākamais runātājs. Uh, Pēc uh, zilās kartes uh, procedūras uh, jums vēlas Taranda kungs uzdot jautājumu. Van Ordena kungs, tātad lūdzu, Van Ordena kungs, vai jūs esat gatavs? Lezingas kundze eh, šeit iekritas lazdā, kurā, eh, kurš eh, šai parlamentā nav nekāds svešums. Jūs atsaucaties uz Eiropas Savienības ieroču eksportu, bet Eiropas Savienība nekur neeksportē ieročus. Eiropas Savienībai nav ne savas ieroču industrijas, ne savu bruņoto spēku. Mums nevajadzētu šeit izmantot terminoloģiju atsaucoties uz ES ieroču eksportu, jo tāda vienkārši nav. Paldies! Labi. Lēzingas kundze dod jums vārdu atbildēji. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu. Mikrof. Mikrofonu. Es teicu Eiropas Savienības valstis, nevis Eiropas Savienība. Labi. Labi turpinās, eh, turpināsim diskusiju un došu vārdu eh, Kembela kungam. Priekšsādātāja kunga. Eh, pēc Lisabonas mēs varam teikt, ka Tonijs Blērs pēc, pirms dažām dienām žurnālistiem pastāstīja, ka Eiropas Savienības uh, kvotām ir militārs raksturs. Eiropas Savienība iepērk ieročus un arī pārdod. Un, um, apri, aprīkojums, kas tiek ražots Eiropas Savienības armijā, nebūs savietojams ar ASV bruņojumu. Britas, Britu un uh, Franču vienošanās par uh, kopīgu ieroču pr produkciju varētu slēgt uh, Britu pieejas tēls tehnoloģijām. Uh, Un eh, tam līdzīgi tas varētu radīt apjukumu abās Atlantijas, um, abās Atlantijas akāne pusēs. Ieroču eksports um, Lielbritānijai dod 7 miljardu eiro ienākumību gadu, un mēs negribētu likvidēt uh, šādas ekonomiskās izdevības. Vārds Bronskungam. Paldies priekšsēdētāji! Protams, ka mēs saskaramies ar dīlēm visās tajās valstīs, kur tiek uh, ražoti ieroči, jo, protams, ka izmaksas ir ļoti augstas un tāpēc dažām, daudzām valstīm nav izdevīgi ražot ieročus tikai savām patēriņām. Tāpēc arī dažām uh, ieroču ražotāju valstīm ir uh, vēlme eksportēt ieročus arī uz citām valstīm, ne tikai uz tām valstīm, kuras neuzbruktu uh, mūsu valstīm. Tāpēc arī tā ir diezgan eh, amorāla politika. Kriteriji, kas ir iekļauti uh, jautājumā par to, vai būtu jāatļauj ieroču eksportēšanu uz trešajām valstīm, nav piln, pilnīgi skaidrs. Valstis, kurās, kurām ir slikta pieredze cilvēktiesību ievērošanā, tā piemēram Irānā, nevajadzētu ļaut iegādāties um, ieročus no Eiropas Savienības, un, bet um, šīm valstīm tomēr varētu aizliegt uh, eksportēt uh, ieročus uh, zināmā mērā. Kas attiec uz Amerikas Savienotajām valstīm, tad uh, tā tiek uzskatīta par vienu no agresīvākajām valstīm, kas uzsāk nelegālus karus, un es domāju, ka šai valstī būtu jāizliec jebkādu ieroču izmantošanu, tā skaitā masu iznīcināšanas līdzekļu e, izmantošanu. Irānā, lai arī cik lielā mērā tā neievēro cilvēktiesības, tā tomēr neuzbrūk e, savām eh, kaimiņu valstīm. Bet, ja, bet ASV tomēr ir paredzējusi uzbrukt Irānai un varbūt tā ir paredzējusi uzbrukt arī Izraēlu. Mums būtu nepieciešams izveidot uh, kodola aizsegu, lai šī valsts tomēr varētu izvairīties no uzbrukumiem. Paldies! Paldies, un tagad vārds uh, Tenoka kungam, kas vēlas uzdot jautājumu kolēģim, kas uzstājās iepriekš, tātad Brons kungam. Vai Bronskungs ir gatavs atbildēt? Priekšsēdētāji, es parasti neiejaucos diskusijās un, un jo īpaši neiesaustos diskusijās ar um, Britu nacionāliem parlamentāriešiem, bet te ir jautājums par to, ka cilvēki tiek iz, tiem cilvēkiem tiek sajauktas kārtas attiecībā uz viedokli par Eiropas Savienību. Kāpēc vispār cilvēkiem kā viņam būtu atļauts eh, uzturēties šajā parlamentā? Paldies! V Ungārija lūdzu Lielbritāniju, bet pašlaik runātājiem ir izslēgts mikrofons. Eh, Bronsa kungs, vai jūs vēlaties atbildēt? Das sketch. Stand up and reply. Yes, please. I have done. Priego. Lūdzu, es teicu, ka Ungārija sava iepriekšējā režīma laikā ieslodzīja vairākus cilvēkus politisku, viņu politisko viedokļu dēļ. Un uh, viņiem uh, trūkst uh, demokrātiska viedokļa un akadēmiska viedokļa. Es uh, domāju, uh, ka daudzi cilvēki, kuriem nav sava viedokļa, ir gatavi uz vardarbību. Labi, došu vārdu citiem runātājiem, un, kas ir pieteikti sarakstā, un sāksim ar Mihailu Gālēru kungu. Viena ar pusminūte. Es uh, gribēju sākumā piezīmēt, ka, daži, eh, ka viņš izteicās neliels eh, pareizi. Eh, mazām valstīm ieroču ražošana ir ārkārtīgi dārga, bet visticamāk es savos secinājumos nonākšu pie tā, ka Eiropas Savienības ietveros uh, Mums būtu jādomā par kopīgām ieroču iepirkšanas programmām un aizsardzības aģentūras iepirkumiem, lai nodrošinātu labākas cenas. Tomēr vissākumā es gribēju pateikties padomē par paskaidrojumiem, un es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi politiskā ziņā ka mēs uh, Eiropas Savienībā radām vismodernākos uh, saistošos eksporta ieroču mm, ieroču eksporta noteikumus. Ar to mēs varētu lepoties. Tomēr es gribēju padomē dot vēl kādu ieteikumu. Jūs minējāt, kādos gadījumos ir notiek konsultācijas, un tas acīm redzot ir tikai tāda, ja viens iesniegums kādā valstī ir ticis uh, no, noraidīts, un uh, citas uh, valstis piekrīt uh, veikt šādu ieroču eksportu. Uh, vai diskusija uh, par šiem jautājumiem joprojām ir palikusi tikai padomjas darba grupā? Un otrkārt, uh, tas arī ir jautājums, vai politiskā jautājumā par politiskā mm, aspektā par to ir, aspe, uh, ir diskutēts. Tas ir vēl viens aspekts, kas man ļoti interesē. Es labprāt pajautātu vēl kaut ko, bet diemžēl man vairs nav laika. Paldies! Paldies! Tagad vārds palēc, ka kungam uz divām minūtēm. Grācija prezidente! Paldies, priekšsēdētāji! kā jau citi kolēģi minēja, EPP grupas uzdotajā jautājumā ir slēpti, eh, slēpts dažas mīklas, jo eh, problēma nav pienācīgi noformulēta. Es domāju, ka nedaudz lielāka skaidrība nebūtu traucējusi, bet vienlaikus ir jāatzīst arī, ka dažas eh, centrālās un austruma Eiropas valstis uh, ļoti jūtīgi uztver militāros jautājumus un jūtas mazākā drošībā nekā vecās Eiropas Savienības dalībvalstis. 2008. gada 8. decembrī, kad tika pieņemta padomas kopīgā rezolūcija, tika paredzēti noteikumi attiecībā uz ieroču eksportu, un eksperti atzīst, ka valsts, kas tika uh, eh, pieminēts šodien, proti Francija, nav pārkāpušas izteiktos eh, nu, noteiktos limitus bet tas nenozīmē, ka nevajadzētu mēģināt um, runāt par šiem limitiem, jo īpaši tāpēc, ka mēs šobrīd runājam par kopīgu normu un standartu ieviešanu um, šajā jomā, jo īpaši arī tāpēc, ka mums arvien vairāk jāsadarbojas uh, ieroču uh, nozarē, tāpat kā citās nozarēs ar kaimiņu valstīm. Šis jautājums ir saistīts arī ar uzticības trūkumu jo šādā veidā parādās zināma zināms viedokļa atšķirības starp jaunajām un vecajām dalībvalstīm, jo vērojam zinām piesardzība no jauno dalībvalstu puses. Nevajadzētu tagad apsūdzēt vienam otru un drīzāk vajadzētu izvairīties no šī, šīs spēku samērīšanas Eiropas Savienībā, kādu mēs piedzīvojām, piemēram, jo īpaši spēcīgi pirms desmit gadiem. Es domāju, ka par šo jautājumu jākonst jārunā konstruktīvi, jo tikai tādā veidā mums izdosies virzīties uz priekšu. Paldies Palecka kungam, un tagad eh, Čanēķiska kungam vārds uz pusotru minūti. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Mēs te nākam klajā ar skaistiem vārdiem par uzticību, sadarbību, uh, bet patiesībā es domāju, kas attiecas uz ieroču eksportu. Tad drīzāk runa ir par to, ka, diemžēl, paši par sevi runā fakti un dalību valstis eh, dara to, ko tās vēlas, īpaši nedomājot par standartiem, normām un savstarpēju konsultēšanos, par ko mēs šeit tik daudz runājam. Šo pēdējo dienu laikā mēs jau atkal eh, saskaramies ar eh, jaunu ieroču tirzniecību un eksportu. Šis mistrā darījums vēl nav pilnībā noslēgts, bet Tāpēc, ka Krievija ir ieviesusi ļoti īpašu specifisku procedūru, um, izsludinājusi konkursu par šādu ekipējumu iepirkšanu. Kāds Krieva admirālis ir paziņojis, ka ja Krievija būtu, ja Krievijai būtu tādi paši kuģi tās rīcībā uzbrukuma laikā eh, pret Grūziju, tad šī, šis karš pret Grūziju būtu ilgs nevis četras dienas, bet četras stundas. Vai tik tiešām dalībvalstīm būtu jāpārdod šāda veida ieroči valstīm, kuras izmantos šos ieročus, ieročus uzbrukumiem un nevis aizsardzībai? Grūzija nevar iegādāties aizsardzības ieročus, tāpēc, ka tai netiek tas atļauts. Un tie tomēr ir dubulti standarti, par ko mēs runājam. Paldies! Paldies! Un tagad vārds uz vienu minūti Čūnskungam. Paldies, priekšsēdētāji! Iepazīstoties ar uh, kopējo pozīciju un kritērijiem, kritērijiem kurus ir jāievēro tām valstīm, kuras eksportē ieročus, es iedomājos par Izraēlu, par valsti, kas neievēro starptautiskos notikumus, noteikumus, par valsti, kas neievēro cilvēku tiesības un par valsti, kas eh, organizē gāzes sektora blokādi. Un es vēlētos uh, vērsties pie šī jautājumu uzdevējiem. Kādas sankcijas tad būtu jāpiemēro attiecībā uz Izrēlu? Būtu nepieciešams šī gadījumā pārtraukt ieroču eksportu, un te nu ir iespēja Eiropas uh, politiskajai solidaritātei. Tik pieminēta Grieķija, bet es gribētu teikt, ka uh, Tad, kad mēs runājam par kopējiem kritērijiem un kad ieroči tiek eksportēti no vienas valsts uz citu Eiropas Savienības ietvaros, tad tiek ņemtas vērā šīs valsts iespējas uh, apmaksāt šo darījumu, bet Grieķijas gadījumā, kad Grieķija atradās tik sarežģītā situācijā, lai tā saņemtu šo solidaritāti, Vācija un Francija grasās iegādāties ieročus no uh, Grieķijas. Un mēs redzam tajā visā, ka loģika ir sekojoša, proti, ka tā ir ieroču ražošanas nozars loģika un neviens nedomā par Eiropas Savienību un kopējo drošību. Paldies! Liels paldies! Eh, Džons kungām vārds Pārškas kungām uz vienu minūti. ir vairākas valstis Eiropas Savienībā, kur galvenie aizsardzības uh, ieroču ražotāji darbojas, un viņu ražojums, eh, ražojumi tiek iepirkti ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī eh, citviet pasaulē. Un šī tirzniecība ir ļoti specifiska, jo tā atšķiras no citu preču tirzniecības, gan no drošības, gan no tirzniecības politikas viedokļa. Šādas aktivitātes var tikt īstenotas tikai balstoties uz valsts izdotas licences. Uh, palīdzību, proti valsts licences, kas atļauj šāda ekipējuma pārvietošanu Eiropas kopienas ietvaros vai arī tās eksportu un importu Eiropas Savienībā. Šis process to nosaka ļoti stingri eh, noteikumi un stingra uzraudzība. Valstis, kuras izma, nodarbojas ar šādām aktivitātēm, uz viņām attiecas arī eh, Eiropas Savienības ārējās apņemšanās un parakstītie līgumi. Jebkāda veida koordinācijai padomē būtu jānotiek tikai individuāli un tikai vispārēji, un varbūt mums būtu jo īpaši jākoncentrējas uz to, ka mēs izvērtējam, kāds būtu ārējās politikas, kāda būtu ietekme uz ārējo politiku šī gadījumā. Paldies! Paldies, un tagad vārds Danžēna kungam kungam uz pusotru minūti. Paldies priekšsēdētāji, man būtu trīs pavisam īsi komentāri par šo jautājumu. Tā kā runa ir par uh, Francijas nostāju attiecībā uz mistrālu pārdošanu, es gribētu atgādināt, ka vēl formāli darījums nav noslēgts un ka mistrāli ir kuģis, kurš tiks pārdots bez bruņojuma. Un tas ir ļoti svarīgs jautājums, kas uh, bija saruna pamatā ar Krievijām. Un Krievija. Uh, uzsākt šīs sarunas, ņemot to visu vērā. Es, protams, saprotu, ka valda zināmas emocijas dažās valstīs. Emocijas ir viena lieta, bet fakti ir citi. Otrakārt, jūs atgādinājāt, ministra kungs, ka Eiropas Savienībā ieroču eksporta jomā mums ir rīcības kodeks, kas ir kļuvis eh, Francijas prezidentūras laikā 2008. gadā par kopīgu pozīciju rīcības kodeks, kas ir bijis visprasīgākais Eiropā. Mēs esam visprasīgākie Eiropā šajā ziņā, un kolēģi arī atgādināja, ko šo kodeksu pieņēma cilvēki, kas tie, kas kopējās ārējās un drošības politikas eh, ietvaros un runā arī par nacionālo politiku, kas paredz eh, ieroču eksportu uz dalībvalstīm. Tātad ir citi fórumi, kuros par mistrālu darījumu varētu runāt. Un es vēlētos teikt, ja mēs runājam par Eiropas Savienības solidaritāti ieroču uh, eksporta jomā, un ja mēs runājam par to, ka mums ir nepieciešama kopīga stratēģija aizsardzības jomā, tad mums būtu jārunā par visu ieroču un aizsardzības uh, ekipējumu tirzniecības ciklu. Tas viss attiecas arī uz importiem, un tas viss attiecas arī uz aizsardzības nozaru, un es domāju, ka daudzām valstīm vēl būtu daudz darāmā, lai mēs Eiropas Savienībā varētu izmantot uh, tehnoloģijas, uh, veidot darba vietas, un lai mums būtu reāls spējas rīkoties šajā jomā Eiropā. Paldies! Liels paldies, Danžāna kungs. Tagad došu vārdu Tālera kungam pusotra minūte. Izvoz sodobnih francoskih ladij Rusiji. Modernu franču karakuģu eksports uz Krieviju satur ne tikai Eiropas, bet po, arī politisku dimensiju, un, vai, jeb arī tās trūkumu. Tas, kas attiecās Tas attiecas uz um, dalību valstīm, kas ir Baltijas jūras reģionā, kā arī uz austrumu partnerības valstīm - Gruziju, Azerbaidžānu, Ukrainu. Mēs redzam, ka Francija iejaucās uh, Krievijas, uh, Francijas bruņotajā konfliktā, un uh, tā Krievija uzņēmās starptautiskas saistības. Bet vai tā tās ievēro, vai tā ielaiž uh, mūsu novērotājs Dienvidu Osetijā un Abhāzijā? Uh, Mēs zinām, ka 2008. gada padomas kopējā nostājā bija sacīts, ka saņēmējiem būtu jāievēro starptautiskās saistības, cilvēktiesības un jānostiprina miers un stabilitāte reģionā. Bet vai Krievija to dara? Vai Francijas prezidents un viņa valsts var kas ir divu, 200 mm, miljonu vērtībā, ko viņi iegūs no Maskavas pār to liels paldies. Un tagad es došu tāla, Tānuka kungam uz pusotra minūti. Konvencionālo ieroču ražošana arī apvienotajā karalistē ir ievērojams ieņēmumu avots, un mēs saprotam, ka Eiropas Savienības dalību valstīm ir nepieciešamas kapacitātes, lai aizstāvētu savas intereses visā pasaulē. Tomēr Uh, e- ES uh, vienbalsīgi lemjot par padomes nostāju ir uh, panākusi ļoti labu progresu tajā, ka ieroču pārdošana atsevišķiem apspiedošiem režīmiem ir aizliegta. Stark, konvencionālās eh, munīcijas eh, pārdošana, kasešbumbu pārdošana tika aizliegta, un mēs zinām, ka uh, dažas Eiropas Savienības valstis vismaz seši to vēl nav ratificējušas. Mēs uh, zinām, ka uh, tiek, da, dažviet tiek iznīcināti kodolieroču krājumi, un šie centieni būtu jāveicina. Uh, mums uh, būtu jāizliec uh, eksports uz valstīm, kuras neievēro cilvēktiesības un ieroču izplatīšanas ierobežojums. Arī runājot par Ķīnu, mums uh, ir jāsaka, ka Ķīna nav ievērojusi cilvēktiesības attiecībā uz savām, saviem pilsoņiem, tā neievēro arī demokrātijas standarts. Paldies. Paldies, Tanuka. Paldies, kungam. Tagad Vaiders kundzei vērts minūte 30. Tie kolēģi, ieroču un militārais ekipējums nav vienkārši tirzniecības produkts, bet gan ļoti specifiska joma, kas tieši ietekmē valstu drošību ieroču un militārā ekipējuma eksports uz trešajām valstīm īpaši tādām kurās ir apšaubāms demokrātiskais režīms tiek pārkāptas cilvēktiesības un kas sadarbojas ar valstīm kurās vērojamas terorisma pazīmes var radīt būtisku apdraudējumu gan eiropas savienībai gan arī citviet tieši tādēļ tas ir uzskatāms par svarīgu eiropas savienības kopīgās ārlietu un drošības politikas sastāvdaļu. kā mēs varam runāt par kopīgu aizsardzības politiku par ko vakar runāja barroso ja katra valsts ieročus tirgo atsevišķi? francijas lēmums pārdot mistrāla karakuģi ir tieša militāro tehnoloģiju nodošana trešajai valstij kas nav ar eiropu vienotā militārā aliansē. ir jāapzinās ka tehnoloģiju nodošana pati par sevi nebūtu nenozīmē ka attiecīgā valsts ir kļuvusi vai kļūs eiropas savienībai draudzīgāka kā to secinājis francijas eiropas lietu ministrs lelušs un šodien secina daži debatētāji. nevienai eiropas savienības stratēģijai nebūs panākumu ja tā nepildīs kopīgi pieņemtos principus tas attiecas arī uz eiropas savienības valstu solidaritāti un kopējo interešu ievērošanu lēmumu pieņemšanas procesā. solidaritātes nozīme akcentēta gan līgumā par eiropas savienību gan padomes nostājā kas reglamentē militāru tehnoloģiju un ekipējuma eksporta kontroli. īslaicīgas individuālās ekonomiskās intereses nedrīkst stāties ceļā eiropas savienības kopīgajām prioritātēm un mērķiem lēmumus kas skar eiropas savienības ārlietu un drošības politikas jautājumus ir jāpieņem kopīgi konsultācijās ar visām eiropas savienības dalībvalstīm un tam ir jāizstrādā tiesiski saistošs adekvāts mehānisms lai pēc kopīgi izstrādātiem kritērijiem izanalizētu visas iespējamās sekas. paldies! Paldies, Vēderes kundze. Tagad uh, došu vārdu uh, Uh, Džanaku kundzei. Pusotra minūte. Liels paldies priekšstādātājiem. Šis uh, jautājums uh, padomē ir ļoti svarīga iespēja iesaistīt diskusijā jaunu jautājumu. Daži tam jau pieskārās, un proti Eiropas konvents, bet arī starpvaldību konference par uh, Eiropas drošību un aizsardzību. Mēs varētu izveidot organizāciju, kas um, gādātu par ieroču, uh, kas kontrolētu ieroču eksportu. Mums uh, būtu jāievēro, lai. Uh, mēs kā mēs vērojam, ka ASV uh, principā ražotāji ir nedaudzi un Eiropas Savienībā uh, firmas ir ļoti daudz. Uh, kas ražo ieročus. Ņemot vērā 2008. gada kopīgo nostāju, mums ir jāatzīst, ka nepastāv īsta kontrola. Tas neatiec tikai uz Franciju, bet arī uz citām Eiropas valstīm. Mums ir jāsecina, ka būtībā efektīvas kontrolas nepastāv, un neviens nezina, vai valstis, kas iegādājas uh, ieročus no Eiropas, nepārdotos tālāk, būtībā uzstājoties kā starpnieki kopējā aizsardzības un drošības politikā šeit ir caurums, jo mēs nezinām, kur nokļūst mūsu ieroči. Mums vajadzētu noteikt ierobežojums, un tad tas būtu solis uz priekšu. Tomēr efektīva eksporta kontrola ir iespējama tikai tāda ja mums ir kopīga aizsardzības organizācija, kas kontrolē ieroču eksportu. Tādējādi mēs varētu ietaupīt ne tikai daudz naudas, bet arī uzturēt uh, savu vērtību, uh, vērtību skalu. Liels paldies! Un tagad uh, došu vārdu Svensona kungam uz pusotru minūti vakardien, kad komisijas prezidents uh, lasīja savu runu, viņš minēja, ka Eiropā ir jāgādā par kopīgu drošības un ārpolitiku. Bet, kad mēs runājam par šiem uh, mistrālu kuģiem, man jāatgādina, ka Barozo kungs runāja arī par kopēju aizsardzību. Mēs uh, nevaram runāt par kopīgu politiku, ja nerunājam par kopīgu drošības uh, un ieroču eksporta politiku. Uh, Mēs redzam, ka solidaritātes princips uh, dalības valstīs būtu jārisina tā, ka valstis uh, savstarpēji konsultējas par uh, visiem drošības politikas jautājumiem. Es nezinu, vai to ir iespējams vēl precīzāk pateikt. Um, padomes um, lēmumā no 2008. gada 18. 8. decembra uh, Eh, par šiem jautājumiem ir runāts, bet es eh, īsti nesaprotu, vai šis dokuments tā nav sasniedzis Franciju. Eiropas eh, Savienības dalību valstis, Igaunija, Lietuva, Latvija, bet arī Polija. Uh, uzskata, ka eh, mistrāla kuģu pārdošana Krievijai apdraud viņu drošību. Krievijas aizsardzības ministrs Vladimirs Visotskis eh, sacīja, ka tad, ja Krievijai būtu bijuši šādi mistrāla klases kuģi laikā, kad tā eh, risināja bruņot konfliktu ar um, Gruziju, tā Uh, pabeigtu šo konfliktu, atrisināt šo konfliktu 20 minūtēs, nevis 4 dienās. Mēs uh, zinām, ka daudzas uh, valstis. Uh, Es domāju, ka Beļģijai kā prezidentūras uh, valstī vajadzētu sākt uh, darbu, lai Eiropas Savienība varētu panākt vienošanos par e, ieroču eksportu. Paldies, tagad vārds Kēlam kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka šīs diskusijas ir par bilaterālismu pret kopējo politiku un solidaritāti, pretstatā kopējai politikai un solidaritātei. Vairāku dalībvalstu pilsoņus, pilsoņi ievērojami no, nobežījušies par militārās tehnoloģijas un ieroču eksportu uz trešajām valstīm. Tikai pirms gada e, Krievija veica militāros manevrus uh, Ziemeļa austrumu Eiropā un scenārijs bija ieņem Baltijas valstis kā militārās invāzijas uh, procedūru. Un šis, un šis paziņojums par to no Krievijas puses, ka ja Mistrāl būtu bijis mūsu rīcībā 2008. gada augustā, tad mēs būtu varējuši pabeigt mūsu operāciju trijās dienās, ne, netērējot liek trīs, eh, trīs stundās, netērējot liek trīs eh, dienas. Es priecājos par Šastel kunga paziņojumu. Es domāju, ka tā ir ļoti pozitīva reakcija uz mūsu bažām un satraukumu. Es priecājos arī par kolēģi Danžānu paziņojumu, ka nekāda militārā tehnoloģija netiks pārdota. Taču jebkurā gadījumā Krievi ir uzstājuši uz to, un tu arī turpmāk uzstās uz to, ka viņi vēlas iegādāties tieši militāro tehnoloģiju. Un joprojām ir jāatbild uz vienu jautājumu. Kāpēc mums ir konsultācijas un debats, ja viena dalībvalsts uh, grasās pārdot uh, treš, uh, militāro tehnoloģiju. Tāds būtu mūsu jautājums. Mēs vēlētos, lai jautājums par militāro ekipējumu pārdošanu uz, Eiropu, uz trešajām valstīm tiktu diskutēt Eiropadomē un regulāri. Paldies! Paldies, un tagad vārds Līseka kungam uz pusotru minūti. Godātais priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi. Ieroču eksports un militāro tehnoloģiju eksports. vienmēr radīs ļoti plašas debatas. Tāds ir bijis iepriekš, tāds ir tagad un tāds vienmēr būs. Tas nekad nebūs vienkārši risināms jautājums, tas vienmēr būs pretrunīgs un strīdīgs jautājums, kas radīs arī dažādas savstarpējas apvainojumus attiecībā uz uh, dažu reģionu uh, destabilizāciju. Ieroču eksporta kontroli ir ļoti grūti īstenot. Protams, arī kā no otras puses aizsardzības uh, industrija. Daudzās dalība valstīs ir ļoti svarīgs ekonomikas vektors. Francijā tas ir apvienotā karalistē, Vācijā, Polijā, arī uh, Čehija eksportē ieročus. To arī dara eh, Krievija, ASV un citas. Mēs neesam tādā situācijā, kur ieroču eksports un ražošana, me, kur mēs varētu izveidot tādu kopīgu politiku par ieroču eksportu. Protams, šodien dalību valstu rīcībā ir ļoti liela um, brīvības iespēja, bet tajā pat laikā dalību valstīm vajadzētu koordinēt savu darbu atbilstīgi 2008. gada kopīgai nostājai attiecībā uz Mistrālu. Manuprāt, francūžiem vajadzētu saprast Polijas un Baltijas valstu paustās bažas un satraukums. Dra mūsu krievu draugi saka, ka iespējams šie kuģi tiks noviedoti Baltijas jūrā. Liels paldies Lizeka kungam. Un tagad brīvais mikrofons. Vārds tiek dots Andriju kungām. Paldies priekšsēdētāji. Uh, godātais priekšsēdētāji, šis uh, jautājums ir um, ļoti svarīgs un liederīgs. Par to jau vairāk kārt runājuši arī esam ārlietu komitejā. Komitejas um, locekļi nav saņēmuši apmierinošas atbildes uz šiem jautājumiem. Tādējādi ap, padomēji vajadzētu sniegt šīs apmierinošās atbildes uz jautājumiem. Černeckī kungs, kā Lemkungs, arī vēlreiz uzdev šos jautājumus, proti par to, kā par to, kādā veidā šie kuģi tiks izmantot Krievijas jūras spēkos. Un arī par šī darījuma kontekstu šeit jau nav nu, runa tikai par tirdzniecību. Mums ir jāņem vērā šīs, šī darījuma sekas. Mēs zinām, ka spēkā eh, ir 2008. Eh, gada eh, kopīgā nostāja, bet dažkārt nu, dzīve ievieš savus korekcijas. Šajā konkrētajā gadījumā bijis konflikts Gruzijā, un tas norāda uz to, ka mums ir nepieciešams šādi kopīgs ietvers. Liels paldies, lūdzu ievērojiet vienu minūti. Mavro Nikolas, lūdzu. Haristo, Girie Proedri. Priekšstādātāja kungs. Patiešām ir tā, ka Eiropas Savienībai ir kopēja ārpolitika un aizsardzības politika. Uh, Un ir arī fakts, ka šeit attiecībā uz stratēģisko industriju rīcību attiecībā pret trešajām valstīm vajadzētu pastāvēt vienotiem spēles noteikumiem. Man ir konkrēts jautājums par šo diskusiju, un es gribēju to uzdot plenāru sesijā. Kā tad īsti ir apvienotajā karalistē? pašlaik ir noteikts embargo pret Kipras republiku un tās bruņotajiem spēkiem. Kaut arī Kipras republika ir Eiropas Savienības dalība valsts. Vienlaikus Turcija ir dota iespēja modernizēt savu bruņojumu un armiju. Šie ieroči uh, Eh, tiek izmantoti arī Kipras okupētajā daļā. Eh, paldies eh, Mavroni kungam, Mavroni Kolas. Tagad došu vārdu Romēra kungam. Mēs te runājam par, par šo jautājumu jau vairākus gadus, un parlaments um, ir ehm, vairāk kārt norādījis uz to, ka 98. gadā ir izveidots rīcības kodeks un 2008. gadā ir pieņemts um, padomes nostāja. Tomēr uh, tas uh, ar to nav pietiekami. Lielākā daļa dalību valstu atbalsta ASV, tad, kad iet runa par starptautisku ieroču kontrolas līgumu Ieroču eksportam ir daudz smagākas sekas nekā tekstilu izstrādājumu eksportam. Mēs saprotam, ka ieroči iznīcina cilvēku dzīvības, un uh, mums uh, būtu jāņem vērā to, kad uh, Eiropas Savienība eksportē ieročus uz Izrēlu, Kolumbiju vai Pakistānu. Mums ir jāņem vērā, ka šeit ir runa ne tikai par iekšējo tirgu, bet arī par starptautisku atbildību saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Paldies, kolēģi! Andrikēns kundze, lūdzu, liels paldies priekšsēdētāji kolēģi. Ar Lisabonas līgumu mēs esam uzlabojuši politiku koordinātoru un arī solidaritāti vairākās jomās. Tā skaitā arī uh, ārlietu un drošības politika. Arī līgumā ir atrunāta savstarpējā palīdzības klauzula gadījumā, ja kādai dalībvalstī draud uh, militāri Militāras briesmas tādējādi arī Francijas lēmums pārdot militāros kuģus Krievijai un arī dalīties eh, militārā zināšanās ir tiešām satraucoši. Jo šie kuģi ir uzbrukoši nevis aizsardzības uh, aprīkojums. Un pirms eh, mēs tad, eh, tad, īstenojam Lisabonas līgumā noteikto solidaritāti, mums ir jāraugās, lai mēs nesamazinātu mūsu Eiropas Savienības dalību valstu drošības līmeni. Es aicinu padomi darīt visu iespējamo, lai uzsāktu plašas diskusijas Eiropas Savienībā par nepieciešamību at, eh, izveidot kopīgu definīciju un atjaunotu pieeju ieroču tirguma, tirgošanai trešajām valstīm. Lielas paldies Andrikienas kundzei! Un tagad lūdzu Zemkas kungs. Paldies, priekšsēdētāji, vēlos pievērst jūsu uzmanību tam, ka ieroču eksports ir vienmēr cieši saistīts ar Eiropas Savienības drošības politiku. Ieroču eksports nav kāda atsevišķa izolēta joma, nē, katrs darījums. Kā nav tikai saistīts ar finanšu uh, transakciju darījumu. Tas ir ļoti cieši saistīts ar politiku. Tieši iemeslu dēļ vēlos tiešām atbalstīt visus tos, kuri aicina padomi strādāt pie uh, pol, Eiropas politikas ieroču eksporta jomā un militārās sadarbības jomā viens piemērs. Šodien mums ir ļoti daudz šaubu par mistrālu kūģu pārdošanas līderību. Krievijai, bet ja mēs labi iedzinamies šajā konkrētajā gadījumā, un ja mēs arī raugāmies arī par pretrēķēšu vairogu izveidu Eiropā, mūsu interesēs būtu arī, protams, Krievijas piedalība, eh, piedalīšanās. Paldies, un tagad eh, noslēgsim mūsu debates ar Katarīnu Nebedelovas kundzi, lūdzu vážení kolegovia ja vôbec nie som v žiadnom prípade odborník na zbrane alebo na podobné veci ale určite tu stojím dnes ako pacifista a ja by som sa rada. liels paldies! Es neesmu eksperta ieroču jomā, bet es esmu pacifista un es vēlētos, lai šis jautājums tiek izskatīts no Eiropas Savienības pilsoņu perspektīvas. Eiropas Savienības dalību valstīs tiek ražotas ieroču sistēmas un ir vairāki konflikti, kas šobrīd joprojām nav atrasināti pasaulē. Mums ir jādomā arī par to, ka ieroči galvenokārt ir domāti tam, lai nogalinātu cilvēkus, bet mums būtu jādomā drīzāk par to, kā mēs varētu izmantot tos līdzekļus, kas tiek izmantot šobrīd bruņošanai, citām miermīlīgākām jomām. Es ceru, ka jūs atbildēsiet uz jautājumu, proti, cik lielā mērā Eiropas Savienības dalībvalsts ir samazinājušas uh, izmaksas, kas saistīts ar ieroču ražošanu un bruņošanos pašreizajā krīzes situācijā. Paldies! Paldies, un tagad vārds uh, padoms pārstāvim. Paldies, priekšsēdētāji! Šīs debats bija ļoti interesants. Es vēlētos atgriezties šo debašu eh, noslēgumā pie divām lietām un sniegt arī konkrēts precizējums. Pirmkārt, vēlos runāt par eh, ceturto pāntu, otro punktu par atbildību, kur tiek paredzēts, ka tad atļaut vai liekt ieroču eksportu vai nodošanu ka tas ir atkarīgs no katras dalībvalsts atsevišķi. Tātad šī atbildība ir, protams, jāīsteno uh, nacionālajā līmenī un kopējā nostāja neatņem šādu iespēju dalību valstīm to darīt, bet nodrošina, ka um, jāapmainās efektīvi ar informāciju par šādu veidu darījumu. Otrā lieta ir par pārskatāmību, caurskatāmību. Kopējā nostāja paredz to, ka dalību valstīm katru gadu ir jānāk klājā ar ziņojumu par uh, savu ieroču eksportu. Uh, Eiropas Savienības ziņojums tiek izstrādāts balstoties uz Nacionālo dalību valstu ziņojumu, katru gadu tas tiek publicēts, un šajā ziņojumā ir par, pieļa, par šo eksportu uh, kopējo um, finanšu apjomu, kā arī par to, cik daudz atļauts ir piešķirtas, cik daudz atļaujas ir noraidītas un kādas ir notikušas konsultācijas dalību valstu vidū. Uh, Bez Eiropas Savienības ikgadējā ziņojuma kopējā nostāja paredz arī to, ka dalība valstis publicē nacionālo ziņojumus par tehnoloģiju eksportu un par militāro aprīkojumu eksportu, lai tādējādi varētu īstenot caurskatāmību. Tas attiecas gan Eiropas Savienības līmenī, gan arī katras dalībvalsts nacionālajā līmenī Eiropas Savienībā. Protams, šajā ziņā būtu jārāda piemērs. Vēlos arī norādīt uz to, ka kopējā nostāja Daži no jums to arī jau uzsvēra savā runā. Ir ievērojams progress attiecībā uz šo rīcības kodeksu. Kopējā nostāja ir pieņemta um, mazāk kā divus gadus atpakaļ. 2008. gada decembrī, un, protams, mums ir vēl arī ir jāparedz laiks, lai šī kopējā nostāja varētu radīt konkrētas sekas un efektus, pirms mēs uh, sākam izskatīt kādu jaunu sistēmu. Pat ja es uzklausīju jūsu uh, vēlmes, arī saprotu, kādēļ jūs vēlaties, lai šī kopīgā nostāja būtu daudz saistošāka, lai tur arī parādītos kādas sankcijas. Pēdējais precizējums. Uh, uz ļoti precīzi jautājumu man ir jāteic, ka kopīgā nostāja, varat būt droši, tika izdiskutēta vairāk kārt politiskā līmenī padomē, jo īpaši, jo īpaši runājot par embargo eh, ieroču eksportu uz Ķīnu. Paldies! Grazie! Paldies visiem, kas piedalījās šajā diskusijā. Līdz ar to mēs esam pabeiguši runāt par šo darba kārtības punktu un pāriesim pie nākamā punkta darba kārtībā proti. Kā lūdzu? Jā, šķiet, ka mikrofons šobrīd ir ieslēgts. Es nezinu, manā rīcībā nav attiecīgais pants reglamentā, bet vien vēlējos darīt jums zināt, jo tas ir svarīgs.